dzīvu viens no mums. Eh, kolēģis Hannes Svobodas eh, S&D eh, grupas priekšsēdētājs uzstājās. Atvainojiet, pārtrauc priekšsēdētājs. Vispirms risināsim administratīvos jautājumus, tad jūs dabūsiet vārdu vēlāk. Ja, meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, man ir e, administratīvie paziņojumi, kuriem mums ir jāiziet cauri, pēc tam mēs pievērsīsimies reglamentam 2. aprīlī. Nodarbinātības komiteja e, informēja par pieņemto lēmumu. Nevienam nav, nav iebildumu par e, Eiropas parlamentas un padomes reglamenta papildināšanu Eiropas palīdzības fonds vistrūcīgākajiem personām. Tā tad iebildumu nav tās ir pieņemts un rītdien tā tiks publicēta kā pieņemtais teksts saskaņā ar 216. panta 4. daļu. Es jūs informēju, ka uh, tie uh, labojumi, kas ir pieņemti 2. aprīlī 2015. Uh, eh, netika noprotestēti un ir pieņemti kompetentās eh, komisija, komitejas pieņēma uh, eh, 216, saskaņā 216.4. daļu uh, labojumus. Uh, saskaņā reglamentu ir jāpaiet 24 stundām vai 40 deputātiem jāiesniedz pieteikums. Teksti jums ir izsniegti un tie tiks publicēti šīs sēdes protokolums saskaņā 213. panta 3 trešo daļu konstitucionālo lieta komiteja e, saskaņā ar personālajiem balsojumiem pieminēja, ka 166., 167. pāns pirmā daļa, 195. pāns trešā pirmā daļa personālajie balsojumi tiek piemēroti saskaņumā ar sesto punktu, otrā daļa, septīto pāntu, 3, 6 un